Darf Sie bitten, Platz zu nehmen, liebe Kolleginnen un Kollegen? Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet savas vietas, apsēdieties. Cienījamās dāmas, godātie kungi. Es ļoti priecājos par iespēju šodien sveikt šeit mūsu draugu, Slovenijas prezidentu Borutu Pahoru, kurš ir bijis arī Eiropas parlamenta deputāts un tagad ir valsts prezidents. Sveicu jūs Eiropas parlamentā. Godātie kolēģi, sarunās mēs, es uzdevu uh, Borutam Pahoram jautājumu. Helle Torninga Šmita, Jozels Muskats Boruts Pahors, Hendriks Ilves, Giorgio Napolitano, Elio de Rupo, François Olands, Enrico Letta. Kas viņiem visiem, kas vada valdības un valsts, ir kopējis? Viņi visi ir bijuši Eiropas parlamenta deputāti. Jūs redzat, cik tālu mēs varam tikt, piemērs ir jūsu priekšā, Slovenijas prezidents. Man ir eh, liels gods un prieks dot vārdu mūsu bijušajam kolēģim. Lūdzu. gospod predsednik priekšsarētāja kungs, godātie deputāti, dāmas un kungi, godātie draugi. Kā jau parlamenta priekšsēdētājs un mans draugs Mārtiņš Šulcs tikko sacīja, iepriekšējā sasaukumā es biju jūsu kolēģis. Dažiem no jums es biju arī personīgs draugs. Un man jāsaka, Man bieži vien jūs pietrūkst. Gan personīgā ziņā, gan politiskā ziņā. Politiskā ziņā man pietrūkst jūs katru reizi, kad apzinos, ka Eiropas parlamenta deputāts un Eiropas parlamentam kopumā ir īpašs skatu punkts īpaša loma mūsu kopīgās Eiropas nākotnes veidošanā. Tas ir unikāls skatījums, unikāla loma, un šādā ziņā Eiropas parlaments ir neatsverams savā darbībā. Tā ir unikāla loma savas misijas izpildē, radīt kopīgu mērķi, kopīgu likteni pusmiljārdam iedzīvotāju. Un tā ir neatsverama parlamenta loma. Priekšsēdētāji kungs īpaši augsti vērtējot šo parlamentu. Es vēlētos pievērsties tikai vienam no daudzskaitlīgajiem jautājumiem šodien, un tas ir jautājums, kas ir un var būt viens no būtiskākajiem jautājumiem šobrīd. Un kopā ar tiem no jums, kuriem ir līdzīgs skatījums kā man. Es ceru apspriest šo svarīgo jautājumu, un es runāju par Eiropas Savienības nākotni. Kā jūs sapratat, noteikti šis nav abstrakts akadēmisks jautājums, šis ir strateģiski svarīgs jautājums. Tas ir izaicinājums, ar kuru mēs šodien saskaramies, un jebkāda kavēšanās pēc tam būs grūti atgūstama savā uzrunā šodien, es vēlētos spērt jaunu juridisku soli Eiropas Savienības pastiprināšanai pašreizējos apstākļos Eiropā un arī citur pasaulē. Nevis par spīti šiem apstākļiem, bet tieši šo apstākļu dēļ ir pienācis pareizais brīdis, tas visdrīzāk būs konkrēti pēc nākamā gada vēlēšanām. Tātad tas ir mans pieņēmums un arī mana vēlme, ka mēs atkal rīkot konvenciju par Eiropas nākotni, sanātu kopā un spriestu par Eiropas nākotni. Un es tiešām vēlētos, lai šī konventa darbība noslēgtos ar politisku vienprātību var, vai vismaz vairākumu skaidrību par to, kas mūsu iedzīvotājiem ir nepieciešams. Un viņiem ir nepieciešama jauna konstitūcija. Es zinu, kāds ir jūsu viedoklis parlamentā. Es zinu, ka daļa no jums ir pret šādu nostāju, un jums ir viss tiesības to darīt. Es zinu, ka daudziem cilvēkiem ir šaubas par šādu pieeju, un tās ir leģitīmas un demokrātiskas. Tieši šāda iemesla dēļ arī pastāv Eiropas parlaments. Tas pastāv, lai dotu mums brīvību pieņemt lēmumus par Eiropas nākotni, par svarīgākajiem jautājumiem Eiropas Savienībā. Pieņem šos lēmumus demokrātiskā vidē. Daži ir par, daži ir pret. Ļaujiet man prezentēt šodien savu nostāju. Galu galā cilvēki par šiem svarīgākajiem jautājumiem vēlēsies lēmt referendumā katrā Eiropas Savienības dalību valstī, un tas sniegs politisko leģitimitāti šādam svarīgam lēmumam, un cilvēkiem ir tiesības prasīt šādu pieeju. Ļaujiet man pamatot savu nostāju un sniegt jums divus būtiskākos argumentus, kāpēc es tā domāju. Savas politiskās dzīves laikā pēdējā gadsimta ceturksnes esmu pārliecināts Eiropas idejas atbalstītājs, kā Eiropa tieši kā nāciju un valstu savienību. Neskroties uz tām atšķirībām, kas mūs dala, ir vairāk tādu lietu, kas mūs savieno, kas ved mūs kopā. Turklāt iepriekšējā pieredze māca mums, ka sadarbība garantē mieru un miers ir pamats labklājībai. Nobela prēmija mieram ir kā pierādījums tam. Nesmu atkāpies no savas eiropeiskās pārliecības. Tieši otrādi man pārliecība ir kļuvusi spēcīgāka. Pēc otrā pasaules kara mēs pieredzējām milzīgu izaugsmi, milzīgas pārmaiņas. Mēs pieredzējām Lisabonas līgumu, kas bija liels solis uz priekšu. Un ko es vēlos šodien pateikt? Lisabonas līgums drīz vien vairs nevarēs atrisināt rītdienas problēmas, mūsu pārstāvēto iedzīvotāju problēmas. Bet tas nav viss, dāmas un kungi. Globālā finanšu krīze ir likusi mums apsvērt dziļāku, integrētāku Eiropas Savienību. Mēs cenšamies saprast, kā likvidēt demokrātijas deficītu. Kopš 2008. gada ekonomiskā un sociālā krīze ir pilnībā atklājusi to problēmu būtību, ar kuriem mēs saskaramies. Un tie ir politiski jautājumi, ekonomiski jautājumi, sociāli jautājumi. Ir kļūst skaidrs, kas mums ir jādara, lai saglabātu mūsu iedzīvotāju ticību nākotnē. Nav iespējams vairs vienu centrālu banku uzturēt, kas eh, pāraudzītu daudzas centrālās bankas un nacionālā līmenī. Mēs redzam, ka iestādes, tā skaitā parlaments, dara visu labāko, lai rastu īslaicīgus vai ilglaicīgākus risinājumus, bet teikšu godīgi, ilgtermiņā uz to nevar paļauties kā uz strateģiskās rīcības pamatu, ja Eiropas Savienība vēlas uh, saglabāt un stiprināt savu lomu kā globālajam spēlētājam ekonomikā, sabiedrībā, starp cilvēku attiecībās. Mans otrs arguments ir sekojušais. Kā to sacīja arī mans draugs Mārtiņš Šulcs, mans politiskās karjeras laikā man ir bijušas vairākas lomas. Daudz no jums šeit klātesošajiem to var apliecināt Visi jūs, vai vismaz liela daļa no jums, jau esat piedzīvojuši ilgu politisku karjeru, jums ir laba pieredze. Šad un tad mēs atgriežamies nacionālā politikā. Un ir svarīgi izmantot šo pieredzi, ko mēs iegūstam Eiropas parlamentā. Man pat ir pieredze no Eiropadomas, jo biju premjerministrs krīzes laikā. Šī krīze skāra mūs absolūti nesagatavotas, un no 2008. līdz 2011. gadam mēs vienkārši centāmies sataustīt pamat zem kājām un meklējām īslaicīgus risinājumus, balstoties uz ļoti apšaubām politisko pamatu. Mums bija jāveic korekcijas savos iepriekš pieņemtos lēmumos regulāri, bet tas viss mums palīdzēja cīnīties ar krīzi. Es tur piedalījos, es varēju būt kā atsulēcinieks visiem šiem procesiem, redzēt, kā krīze skāra Eiropu nesagatavotu. Daudz lēmumu tika pieņemti milzīgi spiedienu ietekmē. Bez to iestāžu klātbūtnes, kas citiem globālajiem globālajiem spēkiem ir pieejams, rada milzīgu deficītu, milzīgu iztrūkumu. Tāpēc cilvēki rāda ar pirkstu uz mani, uz jums, un uzskata, ka mēs esam nekompetenti, ka mēs neesam spējuši atbildēt uz mūsdienu problēmām, bet mums nav nepieciešamo instrumentu mūsu rīcībā. Un tieši tādēļ ir ļoti svarīgi panākt, lai mūsu rokās būtu šie instrumenti, lai mēs varētu reaģēt uz to, ko cilvēks sagaida, lai rītdien būtu labāk nekā šodien. Kā Slovenijas prezidents es varu sacīt, ka mēs turpinām saskarties ar krīzi. Tomēr varu saredzēt lielāku vienotību starp dažādiem spēkiem, starp valdībām, starp politiskajām partijām, uh, Mēs esam spējuši pieņemt lēmumus, kas prasa lielu briedumu, un varu apliecināt, ka Slovēnija pārvarēs grūtības un atkal būs veiksmes stāsts Eiropas Savienībā. Bet man jāsaka, ka krīze ir veicinājusi lielu neusticēšanos starp iestādēm attiecībā uz tiesiskumu. Tāpat krīze ir mazinājusi uzticēšanos Eiropas Savienībai. Un šobrīd mēs redzam pirmās iezīmes eiroskeptismam, arī Slovenijā, bet no otras puses ir arī liela ticība Skaidrs ir tas, ka neviens nevarēs atrisināt problēmas pats par sevi, bet mēs to varam izdarīt kopā, un tas ir viens no parlamentu uzdevumiem, galvenajiem uzdevumiem šobrīd. Mēs nevaram domāt par uh, nākotni un gaidīt, kad apstākļi būs labvēlīgāki. Nē, kas mums nepieciešams šobrīd, ir atgūt šo virzību, šo kad, konventu, kas mums bija par Eiropas nākotni. Jūs atceraties, kā, kā tas bija. Mēs bijām pārliecināti, ka varēsim īstenot Lisabonas mērķus, varēsim kļūt par viskonkurētspējīgāko uz zināšanām balstīto ekonomiku pasaulē. Tas mums neizdevās, un mēs joprojām esam dziļā krīzē. Bet mums ir iespēja iziet no šīs krīzes, un tādējādi mēs varam radīt jaunu stimulu ekonomiskai izaugsmēji, bet tas nozīmēs, ka cilvēki atkal varēs strādāt, viņiem būs darbs, jauniešiem būs ticība un pārliecība, ka viņi dzīvo Eiropas Savienībā, kura garantē viņiem pienācīgu dzīves līmeni. Godātais priekšsēdētāji kungs, mana nostāja par Eiropas Savienības integrāciju un paplašināšanu, it īpaši attiecībā uz Rietumu Balkānu aspektu, balstās uz Eiropas Savienības iekšējām vajadzībām un situācijas starptautiskajā politikā. Miers, kā labklājības pamats var tikt sasniegts tikai ar sadarbību. Un, ja mēs vēlamies ilgstošu mieru, lielāku labklājību, mums būs nepieciešama pastiprināta sadarbība. Tātad mana ziņa parlamentam un ikvienam Eiropā ir tāda, ka miera un labklājības mantojums, ko mēs jau esam izveidojuši. Nākotnē to var aizsargāt, pastiprināt, bet tikai ar pastiprinātu politisku sadarbību. Ja mēs vilcināsimies un nepieņemsim nepieciešamos lēmumus, tas principā var pat apdraudēt mūsu izveidoto mantojumu, un to es jums saku kā mazas Eiropas valsts prezidents. Jums varbūt liktos loģiskāk, ja lielas valsts prezidents to sacītu, bet Slovenijai ir pieredze. Pieredze, kas nāk no lielas valsts sabrukuma, un ar šo pieredzi es varu dot arī ieteikums attiecībā uz nākotni. Daudzi domā, ka kompetenci nodošana Eiropas Savienībai mazinās viņu valsts suverenitāti, bet tieši pretēji. Tas ir priekšnosacījums, lai katra valsts varētu savu dažādību saglabāt, savus īpatnības saglabāt. It īpaši saskaroties ar pašreizējo pasaules situāciju. Ja mēs nestrādāsim kopā, nesadarbosimies, mēs neizturēsim mūsdienu pasaules straujo tempu. Tieši tādēļ es stingri aizstāvu dziļāko Eiropas Savienības integrāciju. Ļaujiet man paust arī savu vēlmi, uh, ka jauniešiem ir jāatbalsta mūsu savos centienos, bet ceturdaļa no mūsu jauniešiem ir bez darba. Daudzi no mums runā par vīziju, kā mums varētu būt Eiropas Savienotās valstis, nepaskaidrojot jauniešiem, ka tas radītu mums nepieciešamos priekšnosacījumus, lai mēs varētu rīkoties, kādi būtu iegūmi ekonomikā, zinātnē, ka tas mūs padarīs pielīdzināmus ASV, Brazīlijai, Ķīnai mums ir jāpalīdz mūsu jauniešiem saprast, ko dos dziļāka integrācija. Mums jāpalīdz viņiem saprast, ka tas vairos arī viņu labklājību. Mums jādara viss iespējamais, lai to sasniegtu. Un ka mūsu nākotne principā ir atkarīga no tā, vai mēs to varēsim. Ja atļausiet, es izmantošu šo iespēju, aicināšu Eiropas Savienības padomu pieņemt schēmu, programmu, kas ļautu jauniešiem jau rītdien iegūt darbu, ieguldot lidējumos uzņēmumos, mikrouzņēmumos vai izglītībā jauniešiem. Un jūs, deputāti, jums ir ļoti svarīga loma šajā procesā, jo arī jūs būsiet iesaistīti vienošanās panākšanā par daudzgadu finanšu schēmu 2014. un 2020. gadam. Starp citu, šeit nevajadzētu pārprast. Tad, kad es runāju par Eiropas Savienotajām valstīm, es nedomāju tādu sakausējumu kā ASV. Eiropa ir dažāda visos aspektos, bet lai šī dažādība radītu mums ieguvumus Mums ir jāatrod jauna saikne starp dažādības saglabāšanu un vienotības stiprināšanu. Ļaujiet man būt atklātam. Un es zinu, ka ne visi no jums man piekrīt, bet ja mēs turpinām aizstāvēt spēcīgāku Eiropu, šo ideju par spēcīgāku Eiropu, ja mēs uzskatām, ka mums ir nepieciešams vairāk laika, lai īstenot savus idejas, tad eiroskeptiķi uzvarēs. Viņiem tā varbūt būs īstermiņa uzvara, bet mūsu zaudējumam būs ilglaicīgi negatīva ietekme. Priekšsarētāji kungs, dāmas un kungi, ļaujiet man noslēgumā pateikties Eiropas parlamentam. Šī sasaukuma ietvaros jūs esat daudz ko paveikuši, lai stiprinātu demokrātisku lēmumu pieņemšanu. Jūs dažkārt esat vīlušies, ka sabiedrība nav tik labi informēta par jūsu paveikto. Es tāpēc aicinātu jūs pieņemt manu personīgo pateicību jums un manis pārstāvēto cilvēku pateicību par jūsu darbu, par to, ko jūs paveicāt, par to, ko jūs darat cilvēku labā. Es ar nepacietību lūkojos mūsu kopīgajā nākotnē un apzinos, ka Nobel balvu mieram nebija tik daudz apbalvojums, cik brīdinājums. Brīdinājums mums visiem, ka mieru nevar uztvērt kā kaut ko pašu par sevi saprotamu un ka mums ir jāstrādā katru dienu, lai šo mieru saglabātu. Tas būs vienīgais stabilais pamats mūsu iedzīvotāju labklājībai, Un esmu pārliecināts, ka neskatoties uz visām grūtībām, ar kurām saskaramies, mēs varam turpināt to īstenot. Paldies! Paldies! priekšādā um, prezidenta kungs par jūsu ļoti uzmundrinošo uzrunu. Manuprāt, šī runa izraisīs parlamentā um, dažādu viedokļu sadursmi, jo runājot par satversmes jautājumiem, šeit ir dažādi Uh, dažādi viedokļi un nostājas, bet es gribu jums teikt lielu paldies par jūsu uzmundrinošajiem vārdiem, jo tā ir pirmā reize, kad valdības vadītājs šādā veidā pateicas Eiropas parlamentam par darbu, bet tas arī nav nekāds brīnums, jo jūs šeit esat gadiem strādājis kā deputāts un zināt, uh, Jūs zināt, ka um, likumdevēja iestāde, kurā strādā 754 deputāti, un to tuvā nākotnē kļūs vēl vairāk, tā ir ļoti īpaša organizācija, īpaša iestāde. Vēlreiz liels paldies, Pahorkungs!